επανάληψη της συνεδρίασης. Τα συνοπτικά πρακτικά της χθεσινής. Mēs atsākam sēdi. Teksti un protokoli, kas ir apstiprināti, ir izdarīti, izdalīti vai ir piebildes. Piebilžu nav. Līdz ar to esam visus prokolus apstiprinājuši. EKR